mandātus par derīgiem, ja nevienam nav iebildumu, tad tā tas arī ir. Mandātu derīgums ir apstiprināts no um, deputātiem, kuri nepiedar pie politiskajām grupām. Esmu saņēmis sarakstu, un šis saraksts būs pielikts pie protokola šajā sanāksmē, un ja jums nav iebildumu, tad attiecīgi uh, kandidāti tiek, tiks apstiprināti saskaņā